Cienījamās dāmas un kungi, mēs šodien atceramies uh, cilvēkus, kuri pirms 20 gadiem gāja bojā masu slaktiņā Bosnijas pilsētā Srebrenicā. 8000 jaunu